El señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas. Labvakar, kolēģi! Neredzu nevienu vīriešu kādas deputāta zālē. četri cilvēki, četras deputātas tomēr ir klāt, un domāju, ar to pilnīgi pietiek, lai sāktu darbu. Nu, un, protams, šeit ir arī komisārkungs, un tāpēc sāksim uzreiz darbu. Pirmais šī vakar darba kārtības jautājums ir lietārdas kundzes ziņojums par jauniem pārtiks produktiem. Lietārdas kundze jums pirmajai vārds kā referentai. Iepazīstiniet mūs ar savu ziņojumu, jums četras minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties visiem, kas ir ieradušies, un arī, arī ēnu referentiem, kas nav šodien ieradušies. Paldies visiem kolēģiem par lielisko sadarbību ziņām izstrādāšanas laikā. Nu, galvenais mērķis šeit ir panākt to, lai mēs tiešām daudz plašāk skatīt šo jautājumu ne tikai kā pārtiks nekaitīgumu jautājumu, jo mēs redzam, ka pārtika produktu e, spēlē arvien plašāku nozīmi. Mēs redzam, ka ir jāiekļau arī vides, e, dzīvnieku labturības, dzīvnieku veselības jautājumu un citi apsvērumi. Un iepriekš mēs, kad esam runājuši par um, pārtiks uh, vielām, mēs esam līdz šim izvairījušies skatīt to kopsakrībās arī par novatorismu. Un novatorisms, protams, un inovācijas apsvēram, apsveicams uh, iniciatīvas, bet mums ir jāskatās, ko mēs tiešām nekādā ziņā nedrīkstam apdraudēt patērētāju drošību. Mēs redzam, kas notiek. Mēs redzam, ka, ka 97. gada direktīvā un 95. nebija atzītas atsevišķas lietas, kas tagad tiek iekļauts jaunā direktīvas priekšlikumā, piemēram, nano tehnoloģijas. Uh, Producenti, dažādi veidi ražotāji vēlas iekļaut tirgos arī jaunus pārtiks produktus, kas ietver arī zināms šāds nanotehnoloģijas. Tas ir tiešām pavisam jauna lieta. Tāpat arī ir mēģinājumi apkarot aptaukošanos, izmantot jaunas tehnoloģijas, bet mēs nevaram būt droši par jauno tehnoloģiju tiešo ietekmi uz cilvēku veselību un arī uz dzīvnieku veselību. Tieši tāpēc mēs skatāmies, ja mēs tirgo laišam jaunas pārtiks produktus. Tam mums vienmēr jāseko un jāievēro piesardzības princips. Tātad, ja nav garantijas par drošību, nekaitīgumu, tad šāds pārtiks produkts nedrīkstam arī laist apritē. Tātad ir jāparedz šādi brīdinājumi. Līdz ar to par jaunajiem pārtiks produktiem jābūt skaidrībai. Un tad, kad viņi tiek laist tirgū, tad ir skaidri jānorada, ka tie ir jauni produkti. Īpašais jautājums te ir vēl šajā direktīvas sakarā par klonētajiem dzīvniekiem un to pēctečiem. Uh, Mēs norādām, ka mēs pieļaujam un aicinām pārtiks produktus eh, izmanto tikai veselus dzīvniekus. Klonētie dzīvnieki bieži vien ir slimi vai arī tie piedzimst ar dažādu veidu defektiem un līdz ar to tie nekādā veidā uh, nav iekļaujami dzīv, veselu dzīvnieku sak, uh, sarakstā. Līdz ar to mēs šeit nerunājam par dzīvnieku aizsardzību, bet gan īstenībā par cilvēku aizsardzību. Mēs redzam, ka galu galā mēs nedrīkstam pieļaut, ka klonētu pārtiku un klonētu dzīvnieku gaļa nonākt uz mūsu šķīviem. Īstenībā klonēto dzīvnieku jautājums jau nav nekas jauns. 2006. gadā jau parlaments arī izskatīja šo jautājumu, un arī 8. gadā Nils Perišs tieši norādīja par tirzniecību ar klonētiem dzīvniekiem. Tas bija dažādu noteikumu projekts. Un toreiz mēs skaidri norādījām, ka parlaments netika uzklausīts. Padomu bija pārliecināti, ka šo jautājumu mēs varam iekļaut arī jaunajā pārtiks produktu noteikumu uh, priekšlikumā. Tāpēc šoreiz vēlos padomē norādīt. Ja jūs tagad uh, neuzklausīsiet, tad padomu neuzklausīs atkal parlamentu un uzskatīs, ka klonēta pārtika tomēr arī ir iekļaujama šīs direktīvas apvērumā, tad tas nozīmē, ka drīz pavisam varētu notikt tā, ka patērētājiem priekšā uz galdiem nonāks klonēta dzīvnieku izcelsmes pārtika. Tāds varētu būt iespējamais scenārijs. Tieši tāpēc mēs arī pieprasām, lai klonētu dzīvnieku pārtiku skatītu atsevišķā direktīvā. Jo ja mēs vēlamies tiešām izveidot kopējo Eiropas nostāju, mums ir jāatzīst, ka klonētu dzīvnieku pārtikas produktu var šobrīd. Mēs esam tiešām pagrieziena punktā. Vai nu mēs tad pieļaujam, ka klonētu dzīvnieku gaļa nonāks uz cilvēku šķīviem vai nē. Tāpēc mēs vēlamies novērst nepie, nepatīkamus pārsteigumus beidzamajā brīdī. Mēs gribam, lai vēlētāji tiešām skaidri apzinātos, uh, ko mēs eh, vēlamies panākt un kāpēc mēs iestāmies pret klonēto dzīvnieku kaļu. Paldies! Paldies, Lietuvāts kundze! Experimentādā kolēga. Jā, jūs tiešām esat ļoti pieredzējis kolēģi, un um, jūs jau ļoti labi zināt, kā referente, jums bija iedots 4 minūtes uzstāšanās sākumā, un pēc tam jūs vēl būs 2 minūtes vēlāk, un tāpat arī daži kolēģi, kas vēlas arī dažreiz runāt uzreiz visas sešas minūtes un tikai tad dažas sekundes noslēgumā, bet tātad vēlos jums sludināt šos noteikumus, ka jums būs arī divas minūtes vēlāk atbildes runai. Tālāk eh, komisāram dalībvārds. Par šo direktīvas priekšlikumu. Lūdzu. Prezident. Priekšādātāja kungs, godātie deputāti, pagājušā gada martā parlaments nobalsoja par priekšlikumu par jauniem pārtiks produktiem. Daudz no grozījumiem, kas tika pieņemti, ir iestrādāti padomas nostājā, kas arī tika attiecīgi pieņemti pirmajā, lasītā, pirmajā lasījumā šī gada martā. Padomas nostājā ir uzstāts uz principu, ka nepieciešams brīvas tirdzniecības certifikācija jauniem pārtiks produktiem, lai pārliecinātu, klientu, patērētājus, ka jaunās ražošanas tehnoloģijas ir drošas, drošas cilvēkiem, nekaitīgas tiem. Uh, un ka tiek ievēroti, ievērots patērētāja intereses šajā procesā. Ierosinātā procedūra racionalizēta un pātrināta autorizācijas procedūras, tā lai notiktu centralizēta pārtiks produktu certifikācija un tiktu noteikti arī attiecīgi konkrēti termiņi šāda veida rīcības izpildē. Turklāt ir iekļaut arī uzlabāti nekaitīguma izvērtēšanas kritēriji, lai pārliecinātos, ka pārtiks produkti no trešām valstīm atbilst Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem. Esmu pateicīgs par parlamentu ieguldījumu šī priekšlikuma uzlabošanā, cenšoties uzlabot autorizācijas procedūru. Pievēršoties nanomateriāliem, Var jūs informēt, ka komisija šobrīd apspriež parlamenta priekšlikumu sistemātiski marķēt visus pārtikas produktus, kas satur nanomateriālus. Bet pirms mēs noslēdzam, finalizējam šo tekstu, mums tomēr vispirms jāvienojas par to, kā tiks pielāgoti jaun, kā šie noteikumi jaunajam Lisabonas līgumam, tīpaši noteikumi attiecībā uz definīciju, kas tas ir nanomateriāli. Esmu pārliecināts, ka līdzsvarot pieeja var tikt rasta tā, lai šis uzlabotais dokuments varētu tikt finalizēts savlaicīgi. Ja runājam par, animālu, par dzīvo, dzīvnieku klonēšanu, tad gribu jums apliecināt, ka mēs ņemam vērā to, cik liela nozīme parlaments parāda šim jautājumam. Kā jūs deputāti atcerēsieties, es arī esmu apņēmies sagatavot tādu ziņojumu, kur ņemt vērā visi dzīvnieku klonēšanas aspekti un uh, no šo dzīvnieku pēctečiem ražot pārtiks produktu jautājumu un darīšu to līdz šī gada novembrim. Esmu apņēmies visus šos jautājumus rūpīgi izpētīt, tīpaši pievēršot uzmanību eh, klonēto dzīvnieku veselības jautājumiem un eh, to dabiskajam dzīves ciklam. Ietekme, ko pasākumu varētu, ko klonēšanas pasākumu var izdarīt uz starptautisko tirniecību, arī tie būs, tas būs nianses, ko ņemsim vērā, kad strādāsim pie dokumentu šī ziņojuma secinājumus, eh, pārskatīšu ar tādu atklātu, atvērtu vē, m, prātu ņemšu vērā jūsu priekšlikumus un cerams, ka to visu varēs arī efektīvi īstenot. Šis ziņojums ir tikai atspēriena punkts tālākai rīcībai, tā lai varam nonākt pie vienošanās starp visām iestādēm. Visbeidzot, gribētu pateikties referentai Lietādas kundzei un viņu sēnu referentiem par šo ļoti vērtīgo darbu pie šī ļoti vērtīgā un nozīmīgā likumdošanas uh, dokumenta. Un ar nepacietību gaidīšu uz komentārus, godātie deputāti. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, komisāra kungs, jums par šo, šiem ievadvārdiem. Un tagad pāriesim pie runātājiem, kas uzstāsies grupu vārdā. Pirmām kārtām Tautas partijas vārdā došu vārdu Ajūzo kundzei. Viņi, jāsaka, nāk no tās pašas Spānijas reģiona, no kur nāku es. Un mēs arī Nacionālajā parlamentā bijām kolēģi, tāpēc ar prieku, nu dienu ar prieku došu viņai vārdu tagad uz divām minūtēm. Liels paldies, priekšsādātāji! Jā, man liels prieks, ka var runāt šovakar un ka tieši jūs bijat tas, kas deva man vārdu. Kā jau komisāra kungs teica, šīs regula, šī regula būs ārkārtīgi nozīmīga, tā nozīmīga patērētājiem un lauksaimniekiem, īpaši runājam par jaunajiem pārtiks produktiem, kā jau arī tika teikts. Šis jau vispretrunīgākais punkts šai saistībā ir tie, attiec tieši uz gaļu, gaļu, kas ražot no klonētiem dzīvniekiem un to pēctečiem pat tajos gadījumos, kad, ne, kad gaļa nav no tieši klonētiem dzīvniekiem, tomēr no viņu uh, pēctečiem. Tātad arī šie jautājumi jāskata. Tas ir tāds pretrunīgs jautājums, un nevarējām līdz ar to veltīt šim jautājumam tikai pāris punktus. Jāsaka, šajā, šai jomā pieejams revolucionārs jaunas tehnoloģijas. Un tās jau šo, vēl šobrīd tiek izgudrotas, un tāpēc savos grozījumos aicinām komisiju, tā kā, un komisāru, tā kā viņš to arī solīja, nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kur šie punkti tad tiktu atbilstīgi arī atspoguļoti. Runājot par gaļu no klonētiem dzīvniekiem, tad man jāvaicā, vai gaidīsim, kamēr komisija nāks klējā ar priekšlikumu. Es domāju, ka komisijai ar šo priekšlikumu vajadzētu nākt klējā ļoti strauji, un tad pēc tam mēs varētu, eh, ja pirms tam mēs varētu, zināmā mērā, jau dot tādas kā vadlīnijas pamatnostādes, kurās mēs vēlētos, lai jūs virzaties šajā jomā, un tā, lai pēc tam jūsu priekšlikums mums būtu jau pieņemams. Protams, ir arī dažādi viedokļi, arī parlamentā viedokļi šķeļas par šo jautājumu, bet pats interesantākais ir šis nav nu materiāla jautājums. Nu, pilnīgi noteikti mums vajadzīga ir jauna, svaiga definīcija. Tas nepieciešams ne tikai marķēšanas nolūkos, bet arī tāpēc, ka jāņem vērā visi zinātniskie pētījumi, tie ir jauni materiāli, tie tiks izstrādāti pārtiks produktos. Uh, Un pārtika ir ļoti liela saikne ar, ar ves, cilvēku veselību, un tāpēc tas ir prioritārs jautājums. Paldies, saka priekšsādātājs. Jā, šķiet nepateic, ka jūs runājāt tautas partijas vārdā, bet tā nu bija, Jūzo kundze. Un tagad tālāk došu vārdu sociālistu un demokrātu grupas vārdā Sarbokungs, lūdzu. Sarbokundzes atvainojos, paldies. Paldies priekšsādātā. Pirmām kārtām gribu pateikties referentē par paveikto darbu Un paldies arī par to sadarbību, ko viņi īstenoja ar mums, ēnu referentiem. Mūsu galvenās problēma jautājums šai saistībā ir jautājums par pārtiku, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem. Tātad, um, un to ietekme, kā, ko šādu produktu varētu radīt uz cilvēku veselību. Pētniecība šai jautājumā ir ierobežota. Nav tik daudz pētījumu, kas ļaut mums nonākt pie secinājuma, ka šī pārtika ir droša, nekaitīga Tīri ētiski rakstur apsvērumi par klonētu dzīvnieku izmantošanu un zināšanu trūkums par to, kāds šāda, šāda gaļa vai šāda produkta varētu ietekmēt cilvēku veselību, kā arī ar dzīvnieku labturību saistīts problēmas, noved pie tā, ka mēs eh, nedomājam, ka klonētu dzīvnieku gaisa izmantošana pārtiks produktu ražošanā ir pamatota. Ja runājam par nanomateriāliem un pārtiks produktiem, kas to sa sa ietver vai par pārtiks produktiem, kas ražot izmantojot nanomateriālus, arī šeit jāsaka, pētījumi nav bijuši pietiekami plaši un nezinām, kāda tiem ietekme uz veselību. Un tāpēc patēri, patēriņš ir jā, jāpadara nekaitīgs. Ir vajadzīgs ne, īpašas izvērtējuma tehnikas, Un tas jādara pirms mēs pilnvarojam, certificējam šādus pārtiks produktus lietošanā. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem savā attieksmē pret šādu veidu pārtiks produktiem un pārtiks ražošanas tehnoloģijām, jo šobrīd pilnībā to ietekmu uz cilvēku veselību nesaprotam, kā arī nesaprotam to ietekmu uz apkārtējo vidi. Ir ļoti svarīgi, lai patērētāji būtu informēti par to, ko viņi ēd, ko viņi patērē un tāpēc atbalstu visu veidu marķējumu noteikumus, kas paredzētu šai saistībā. Šīs regulas galvenajam centrālajam punktam mērķim vajadzētu būt tas, ka pārtika ir nekaitīga cilvēku veselībai un ka, protams, tiek ņemt vērā arī dzīvnieku labturības aspekti. Es ar prieku atbalstīšu tos grozījumus, kas, virza, kas aizstāv dzīvnieku labturību, kas paredz tos uzlabošanu, nu, piemēram, alternatīvu metožu izmantošanu, tā lai nebūtu jātestē pārtiks produktu uz dzīvniekiem un uh, tam līdzīgas metoloģijas. Parlamenta nostāja šajos jautājumos ir bijusi ļoti skaidra jau kopš paša pirmā lasījuma. Ziņojums tika pieņemts ar plašu vairākumu ņemot vērā to, ka padome nevēlējās iznākt uz kompromisu attiecībā uz klonētiem dzīvniekiem un no tiem ražotiem pārtiks produktiem, šobrīd ir svarīgi, lai parlaments pieņemtu striktu nostāju. Mēs aizstāvam pilsoņus, mēs runājam šeit viņu vārdā un to nedrīkstam aizmirst. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, Sarbukundzei. Tālāk. Alde grupas vārdā runās par Vānopas kundzi. Divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, kungs, godātie kolēģi. Arī es gribētu teikt paldies referents kundzei un ēnu referentiem, un tāpat kā citi gribu paust atbalstu šiem, šī ziņām galvenajiem punktiem, kas arī tika pieņemts NV komitejā. Kā jau man kolēģi teica, tad galvenais problēma jautājums e, šīs regulas pārskatīšanā bija jautājums, kas saistīts ar dzīvnieku klonēšanu. Netika identificēti nekāds konkrēti draudi pārtiks nekaitīgumam, e, kas attiecībās produktiem, kas ražot no šādiem e, dzīvniekiem. Tomēr pastāv bažas par to, ka trūks pietiekami, pietiekami daudz pētījumu, tāpēc drošības nav. Tāpēc vēlamies gaļu, kas ražot no klonētiem dzīvniekiem, izslēgt no šīs regulas aptvērumu. Mēs vēlētos, lai komisija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 nāktu klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kur šī jautājuma aspekta tiktu apskatīt atsevišķi. Būtu nepieņemam noteikti autorizācijas procesu eh, klonētu dzīvnieku gaļas eh, lēšanai tirgu, ja nav bijušas atbilstīgas debats par visām tām sakām, ko šāda veida tehnoloģijas un produkti varētu atstāt uz savāku veselību. Turklāt gribētu jums atgādināt, ka šo nostāju parlaments ļoti skaidri paudi jau savā 2008. gada rezolūcijā par dzīvnieku klonēšanu nu, pārtiks ražošanas kontekstā, kas attiecas uz nanopārtiku, mums tiešām vajadzētu pārliecināties, ka tie produkti, kas satver, ietver inženierētus nanomateriālus, netiek laisti tirgū, kamēr nav, īs, nav attiecīgi novērtēti riski, eh, kamēr šie produkti netiek attiecīgi certificēti. Šāda veida, pār, šāda veida pārbaudas procedūras jā, jāizstrādā sadarboties ar parlamentu un dalību valstu attiecīgajām iestādēm. Tālāk, ja runājam par pārskatāmības jautājumu, arī tas pilnīgi noteikti šī dokumenta kontekstā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mums jānodrošina publiska piekļuva piekļuvu dokumentiem, kur tiek iekļauti informācija par šādu nanomateriālu produktu vērtēšanu. Šāda veida materiāli jābūt publiski pieejamiem un visiem datiem, kas saistīti ar risku novērtējumu, jābūt pieejamiem atbilstīgi Orhus konvencijai. Un atklātības, e, piemēram, nevaram šādus datus, kas saistīti ar sabiedrības veselību, e, turēt noslēpumā pamatojoties intelektuālā īpašuma tiesībām. Pārskatāmības princips jāpievēro, jāpiemēro te brīdī, kad runājam par, mm, par tādu pārtiks produktu laišanu tirgu, kas saistīta ar dzīvniekiem, kas bal, barot ar ģēmo. Turklāt eh, vēlamies nonākt pie skaidra dokumenta, kas nodrošinātu gan nekaitīgumu, gan arī pārskatāmību mūsu pilsoņiem. Paldies, kolēģi, saka priekšādātājs. Un tagad zaļo grupas vārdā došu stāsta kungam vārdu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi komisāri, kad es 99. gadā tika ievēlēts. Tad viena no nozīmīgākām debatēm uzreiz, kurā es piedalījos, bija tieši par pārtīks nekaitīgumu. Un toreiz jau mēs tieši arī runājām par dažādiem nopietniem pārkāpumiem, par dažāda veida um, neiespējamām lietām, kā piemēram pušas pārtīks piedāvāšana tirgu un tam līdzīgi lietu. Un mēs redzam, ka Mēs šajā reizē atkal atgriežamies pie dažāda veida pasākumiem, kas jau 83 veidos mēģina garantēt dažādu veidu pārtiks nekaitīgumu. Lūk, tagad mēs esam atkal jaunā punktā, un mēs redzam, ka 90% šis darbs jau ir īstenots, un esam panākuši vienošanos tikai ar atsevišķu lietas, par ko vienošanos vēl nespējam panākt. Un mums tagad tiešām ir jāspēj ieraudzīt, kā mēs varam šos produktus, šo jauno pārtiku tiešām varētu laist tirgū. Uh, Par ko mēs izrunājam? Tie ir tāda jauna veida patika, kuru mēs esam saražojuši Eiropā jaunu tehnoloģiju, izmantot jaunās tehnoloģijas, kas nebija pazīstamas līdz 97. gada 15. maijam. Komisija ir uzstādījusi jaunus mērķus, ko viņi vēlas panākt - nodrošināt cilvēku veselības aizsardzību, patiks nekaitīgumu un arī saprātīgu tirgu patiks produktiem. Lietārds kundze savā ziņojumā ir norādījusi jau iepriekšējo tiešām kādu laikā uzkrāto pieredzi. Un viņa ir sevi lieliski apliecinājusi gan komitejā, gan arī runāsinot jautājumus par mm, sabiedrības veselību un pārtīks nekaitīgumu. Un mēs redzam, ka viņa tiešām spējusi ar sevi panākt un pulcināt milzīgu uh, vairākumu. Vairākumu, kas ir tiešām iespējams tikai ļoti retos gadījumos. Mēs redzam, ka vairāk nekā 600 deputāti nobalsoja toreiz pret, tad 658 deputāti balsoja pār. Un tas ir tiešām, manuprāt, ļoti spēcīgs parlamenta viedokļa atspoguļojums. Un tad vienīgais šāds jautājums, kuru mēs redzam, ir klonēti dzīvnieki. Un mēs skaidri iestāmies par to, ka nedrīkstam iekļaut regulas aptvērumā klonēto dzīvniekus. Mēs sagaidām no komisijas konkrētu rekomendāšanas priekšlikumu par klonētiem dzīvniekiem. Mēs zaļie uzskatām vēl vairāk, ka ir jāizsludina moratorijas par šādu veidu pārtiks produktiem. Mēs sagaidām, mēs pieprasām, lai komisija steidzīgi nāk klajā ar šādu likumdošanas priekšlikumu. Jau iepriekš kolēģi arī norādīja uz šo aktuālo jautājumu. Cik svarīgi, cik neatliekams šis jautājums jārisina. Uh, Diemžēl šodien padome nav klāt, bet viņi nav uzklausījuši nozīmīgus parlamentu grozījumus. Viņi ir iekļaujuši tikai dažus no tiem. Bet mēs redzam, ka padome kavējas šo jautājumu izskatīt, viņi kavējas to izšķirt, pieņemt, un tas ir, diemžēl, jāizsaka liela nožēla. Mēs esam ļoti daudz neformālu sanāksmes arī risinājuši, bet, diemžēl, neesam paspēruši nevienu solis priekšu sarunās ar padomu. Un šeit otrajā lasījumā mums būs jānodrošina tas, ka sarunās ar padomu mēs tomēr panākam zinām progresu. Tāpēc uh, savas politiskās grupas vārdā vēlos arī paust lielu atbalstu referentei. Pats fakts, ka mums ir jau iesniegt tik ārkārtīgi daudzi grozījumi, kurus esam pārcēluši jau no pirmā lasījuma, un īpaši sāpīgāks, protams, par klonētiem dzīvniekiem, mēs visu to atbalstām. Uh, un mēs ceram, ka šī ziņa pēc balsojuma būs pavisam skaidra un padomu to ņems vērā. Ka mēs tiešām tad varēsim sēsties pie nopietnas saruna galda un godīgi izrunāt šīs lietas. Komisijas arī sagaida, ka īstenos savu solījumu, ka vēl arī sekos nākamie likumdošanas priekšlikumi, un es ceru, ka tiešām jūs ņemat vērā to, ko tad patiesi, kas ir iedzīvotāji interesēs. Paldies! Paldies tās kungam un tālāk EFD grupai. Paldies tās kungam, tālāk FD grupas vārdā Rosbachs kundze. Pirmām kārtām paldies Lietārdas kundzei par paveikto darbu. Es personīgi esmu ārkārtīgi ieinteresēta informācija, ko sniedzam patērētājiem par visiem pārtiks produktiem. Šis jautājums par jauniem pārtiks produktiem par pieda, pārtiks piedavām, garš, garšas pastiprinātajiem, kas tiek iekļaut, iestrādāt produktos un nanomateriāli iekļaušana produktos. Ir, nu, tas jautājums ir svarīgs, jo vai, tie, vai šādi materiāli ietekmē mūsu veselību? Jā, tie ietekmē mūsu veselību. Un tāpēc pārtiks produktu regulējumā ja tas jāņem vērā. Mums vajadzīga Eiropas mēroga noteikumi, bet jāsaka, interesēto pušu šeit ir ļoti daudz. Šie nanomateriāli un klonēto dzīvnieku uh, produkti ir gatavi, ir pieejami, bet kurš tad ir gatavs eh, tos pat, šos produktus patērēt? Vai tiešām ir tā, ka patērētāji vēlas tos patērēt, ja tā ir nozara, kas vēlas ražot šos produktus un tos iesmērēt patērētājiem? Es domāju, ka patērētāji vēlas nekaitīgus, kvalitatīvus produktus savos veikalos uz saviem galdiem. Uh, Manā valstī arvien vairāk cilvēku izvēlas organiskos, bioloģiskos pārtiks produktus, kur ir viss ļoti dabisks, kur nav nekādu mākslīgu pa, garšvielu pastiprinātāju un tam līdzīgu un piedevu. Un tāpēc eh, mums ļoti uzmanīgi jāskatās uz šo jautājumu. Eiropa, es domāju, var ļoti labi iztikt bez klonētiem dzīvniekiem un no tiem ražotu, ražotas gaļas. Manā valstī Mēs rabažojam 25 miljonus cūku un ļoti daudz vistu, un tas viss notiek bez jebkādas klonēšanas. Paldies, paldies Rozbaks kundzei, saka priekšādātās. Un šīs, šīs debašas šī debaša sadaļa beigsies ar Tānu Sēsko kungu. Trīs minūtes viņa, viņš runās grupām ne, ne, grupās niekļoto deputātu vārdā. Paldies priekšsādātāji. Pārtiks produkti, kas iegūti izmantojot nanotehnoloģijas, ir vispirms jāpakļauj riska izvērtēšanai, pirms tie tiek marķēti, pirms tie tiek lēsti Eiropas tirgu. Tas pats attiecas uz pārtiks produktiem, kas nāk no klonētiem dzīvoniekiem un viņu pēctečiem. Šī regula skatā, šīs regulas mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību Un, protams, lai arī šie jaunie pārtiks produkti varbūt izklausās ļoti interesanti, mēs te varam lūk eh, sapņot par krāsainiem, garšīgiem augļiem, tādiem augļiem un produktiem, ko neesam vēl nekad redzējuši, tad tomēr realitāte ir daudz skarbāka, atklāt sakot, šī vēlme izmantot eh, eh, nanomateriālus bez bez pārbaudas nav pieļaujama. Gal galā zinātniski atklājumi arvien biežāk uh, parādās ar jauniem secinājumiem. Un no vienas puses tiek izspēlēts arguments par to, ka jācīnās pret badu visā pasaulē, bet šo argumentu nedrīkstam uh, šī argumenta vārdā nedrīkstam atteikties no tās drošības pakāpes, ko nodrošinām sev un nākamajām paudzēm. Reizēm mēs jūtam, ka, lūk, tiek runāts par jauniem pārtiks produktiem, un tā tas vienmēr it kā ir bijis. Un tā vieta šķiet, ka bez tā nemaz nevaram iztikt. Bet vai man jums vēlreiz jāatgādina, ka tehnoloģijas, kas izmantotas šo produktu ražošanai, ļoti daudzos gadījumos joprojām ir eksperimentālā fāzē. Un beigu beigās, vai mēs esam gatavi riskēt, vai esam gatavi šos produktus dot mūsu bērniem? Paldies, paldies, priekšādātājs saka Tanas Eskūkungam. Līdz ar to noslēdzam to runātāju raundu, kas uzstājās grupu vārdā un pāriem pie individuāliem runātājiem. Pirmais no tiem būs Pīters Līze. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji komisāri, godāti kolēģi, kolēģis. Arī no savas puses paldies Lietuvas kundzei Mana politiskā grupa, protams, nevar jums pilnībā piekriesties īpaši par pārtīks piedevsvielām, un tas, ko jūs runājat arī par dzīvnieku pārtiku, mums ir atsevišķa uh, atšķirīga nostāja, bet tomēr par kopējo darbu tiešām jums paldies. Un paldies arī ēnu referentei Auzo kundzei, kas jau arī mūsu politiskās grupas vārdā nu pat uzstājās un norādīja, ka šīs diskusijas mūsu politiskā grupā ir vien, protams, strīdīgs jautājums. Es kā koordinators vēlos norādīt, ka tiešām apsveicami ir tas, ka Eiropas Tautas partijas lielākums, vairākums ir uh, par klonetu dzīvnieku pārtiks izmantošanā aizliegumu. Mūsu politiskajā grupā mēs nopietni šo jautājumu esam izdiskutējuši, un uh, pirmkārt jau lauksaimniecības eksperti uzskata, ka nav nekāds vajadzības izmantot pārtikā klonēto dzīvnieku pārtiku. Un mums tiešām tas nav vajadzīgs. Ētisku apsvērumu dēļ mēs gribam norādīt, ka ja vispār mēs tagad esam gatavi pieņemt klonēto dzīvnieku pārtiku, un nu, tad mēs tikpat labi arī runāt par cilvēku klonēšanu, kas ir pilnīgi neētiska rīcība, un arī to norāda sabiedriskās domas aptaujas. Man tiešām es gribētu norādīt tādu tikai varbūt pirmo institīvu tādu ziņojumu uh, sajūtu, ja mēs tiešām paskatāmies, mēs redzam, ka mēs nevaram šādu jautājumu vienkārši atbalstīt. Un tāpēc nopietnais jautājums, protams, kas šobrīd mūsu ir jāizskata, ir dzīvnieku aizsardzība. Un uh, daudz iestādes norāda, ka klonētie mm, dzīvnieki visu laiku cieši. Starp citu, tikai 10% no vispār klonētajiem uh, piedzimst, un tad daudz no tiem cieši no nopietnām slimībām. Viņi cieši mēnešiem ilgi no drausmīgām slimībām. Un tieši tāpēc arī mēs norādām, ka mēs nedrīkstam pieņemt tādas regulas, kas neņemtu vērā dzīvnieku aizsardzību. Un tieši tāpēc mēs varēsim atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs tālāk uz divām minūtēm, Džo Lainens. Paldies, priekšsādātāji, komisāri, kodātie kolēģi, kolēģis. Politiskajās grupās mēs redzam, ka ir diezgan liela nemieri. Arī mums bija interesants debats par šiem jautājumiem, par šo regulu, bet nu, arī pie mums lielākā eh, deputāta daļa uzskata, ka mēs varam balsot par šo regulas ziņojumu, lai dotu skaidru signālu padomiem komisijai. Jūs arī norādījat jau komisārkungs pats, ka jaunā veida pārtikas produktiem mums ir jāspēj nodrošināt šādu jau saulēcīgu licenci, pirms vispār viņi tiek noteikti, ka tie drīkst ielaist tirgu. Mums vajag, lai šo licenci izsniegtu centrālajai iestādi, nevis 27 atsevišķi dalībvalstis. Mums jādomā par iekšējo tirgu. Un tāpat arī salīdzinot ar to, vai tiek ievērots visas e, veselības un nekaitīguma normas. Daudz kolēģi jau svarīgākas lietas izcēla - nanotehnoloģijas un ģenētiski modificēti organismi. Lūk, tie ir svarīgākie jautājumi, un mēs parlamentā ļoti jutīgi par šiem jautājumiem diskutējam. Ja mēs nezinām visus lietas apstākļus, ja mēs nezinām visus datus, tad mēs gribam norādīt, ka ne viss, protams, ir ārkārtīgi droši, un bieži vien mums ir jāsniedz vairāk informācijas, vai tiešām viss, ko pērkam veikalā, ir drošs un nekaitīgs. Pār nanomateriāliem mēs gribam nodrošināt izvēles brīvību. Uh, Un tāpēc mums vajag tādu atpazīstamību, maķējumu, kas skaidri pateikt patērētēm uzmanību satura nanotehnoloģijas, eh, nanovielas. Un pirmkārt jau mums ir jādefinē, kas ir šīs nanotehnoloģijas, kas ir nanovielas, un ja mums ir iespējams vairāk informācijas materiālu, iespējams tieši tad mēs arī varam sākt rīkoties. Par klonētiem dzīvniekiem jau kolēģi izteicās, un es vēlos tikai, lai tiešām uh, komisija atsauktu šo daļu no jaunās, jauno pārtīkos uh, veidu uh, regulas. Jo tas pats strīdīgākais jautājums, un tiešām tāpēc aicinu jūs komisiju attiecīgi rīkoties un pieņemt šādu lēmumu, pirms mēs pabeidzam šīs nopietnās sarunas par klonēto dzīvnieku izņemšanu no aptvērumu. Paldies! Paldies Lainam kungam, tālāk Rosī kungam uz vienu minūtu vārds. regula par jauniem pārtiks produktiem ietver arī sarakstu ar tiem produktiem, kas tiek atļauta Eiropas Savienības tirgū. Uzsvēr, grozījumos uzsvērt, ka šāda veida pārtiks produktiem jāatbilst tiem noteikumiem, kas attiec uz pārtiks nekaitīgumu, kas piemērot Eiropas Savienības iekšiem. Tātad, ja runājam par importētiem pārtiks produktiem, līdz ar to jāpārliecinās, ka Eiropas tirgu nav tāda pārtikas tirgi, kas nav pakļāvušies, kas ir kaut kādā veidā apgājuši šāda veida pārtiks nekaitīguma noteikumus. Šeit iekļauts saraksts, kur, piemēram, minēta arī gaļa, kas ražot no klonātiem dzīvniekiem vai to pēctečiem. Nu, mēs nevēlamies šai, šajā sarakstā šādu gaļu redzēt, un tāpēc ceru, ka komisija nāks klējā ļoti strauji ar jauniem priekšlikumiem, kas attieksies uz uh, marķēšanu un izsakojamību šādu produktu saistībā, šādu produktu saistībā, kas ražot no klonētiem dzīvniekiem to pēstečiem, jo jāsaka, mēs nevaram citādi to atbalstīt. Paldies, paldies par uzmanību un tālāk Morvais kundzei vārds. Paldies priekšsādātājiem. Pateiks produkti, kas tiek ražoti ārpus Eiropas Savienības robežām, bet tiek importēti Eiropas Savienībā. Uh, arī tos vajadzētu nopietni pārbaudīt. Un šīm pārbaudēm mēs redzam, ka līdšanai praksa to nepie, nav, nav katrā ziņā nodrošinājusi. Un tādām pārbaudēm būtu jābūt tik stingrām, lai mēs būtu pārliecināti, ka tikai tādus pārtiks produktus mēs ieļauj, ļaujam importēt Eiropas Savienībā, kuri atbilst visām tām pašām noteikumiem, visām tām pašām prasībām. Uh, kurus uzstādām Eiropas ražotājiem, Eiropas zemniekiem, piemēram, Eiropā Ungāru zemniekiem. Šī savstarpēja atbilstība ir nopietni mm, jāievēro. Vēlreiz gribu uzsvērt, mēs varam pieļaut tikai tādu pārtiks produktu importu, ja ir ievēroti visi tie paši noteikumi, kādus prasam Eiropas Savienības ražotājiem. Tas ir zināms, protams, tagad uh, progress, kā ģenetiski modificētie organismi tagad tiks marķēti, norādīti uz etiķetēm. Un līdzinējs priekšlikums par pārtiks nekaitīgumu kļūst tagad par privāro, prioritāro jautājumu. Tieši tāpēc es aicinātu ņemt vērā nopietno situāciju lauksimniecībā un lauksimnieku intereses un ievērot konkurences noteikumus. Paldies! Gracias, senora Morvai. Tien... Paldies, Morvais kundze, saka priekšādātājs. Tālāk Graustec kundzes divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji. Komisār kungs. Šodien apspriežam regulu, kas uzskatām par īpaši svarīgu, tāpēc, ka te runājam par jauniem pārtiks produktiem un tehnoloģiskam un novatorismu, kas ir ļoti svarīgi lauksaimniecības pārtiks ražošanā. Un tāpat laikā jāņem vērā patērētāja intereses. Tāpēc vienlaicīgi jāatzīst arī visi šie labi aspekti, kas saistīti ar jauniem pārtiks produktiem, tādiem pārtiks produktiem, kas ir veselīgi. Tālāk šis delikātais jautājums. Uh, par tādu produktu tirgu lēšanu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem un viņu pēctečiem. Nu, jāsaka, es nespēju piekrist tiem, kas vēlas uh, izmantot šo regulu, lai runātu par sistemātisku aizliegumu attiecībā uz šādiem projektiem. Es domāju, tas ļoti nepareizi. Un patiešām žēl, ka šādos, šādos gadījumos tiek ieņems kaut kāda veida ideoloģiski principiāls uh, uzstādījums. Es domāju, ka šis priekšlikums ir jāpieņem neņemot, neņemot vērā šādu veidu aizspriedumus. Mēs nedrīkstam kļūst par tādiem populistiem zinātniskā ziņā tajā, tajos gadījumos, kur runājam par delikātu jautājumu. Šeit ir pilnīgi noteikti jāņem vērā zinātniski fakti. Nedrīkstam nedrīkstam sistemātiski iestāties eh, tādā aizsardzības pozīcijā, jeb tādā aizliedzošā, restriktīvā pozīcijā šajā ļoti sarežģītajā jautājumā, kas būtu jāpēta ļoti padziļināti. Protams, ka ir svarīgi izmantot piesardzības principu, bet tajā pašā laikā šī principa pamatie, pamatos ir jābūt zinātniskiem secinājumiem, nevis kaut kādu veidu ideoloģiskiem aizspriedumiem. Un nu, turklāt jāizmanto arī riska izvērtējums. Jāsaka, ja mums būtu bijuši piesardzības princips, ko jau, un būtu izmantojuši jau pirms vairākiem gadu desmitiem, tad jāsaka, mēs nekad nebūtu nonākuši pie pārtikas, kas simtiem cilvēku šobrīd ir pēduši, tāpēc, ka tika saražot jaunu pārtikas produktu. Mums, protams, jādomā par to, kas ir nanomateriāli, jādefinē, kas tas ir. Bet tāpat laikā šāda veida materiāli un klonētu dzīvnieku pēcteči jau tiek importēta Eiropas Savienībā. Faktiski šāda veida pārtika un pārtikas produkti, kas ražot no klonētu dzīvokļu pēctečiem, jau ir uz mūsu galdiem. Un tāpēc, ja mēs tagad pēkšņi uh, aizliegsim šādus produktus, un ja tos izslēgsim no šīs regulas, tad varētu rasties ļoti sarežģīta situācija. Komisijai jāskatās uz to, lai nonāktu vislab, lai patērētāji tiktu vislabākā mērā aizsargāti, lai pārtika būtu nekaitīga. Bet šobrīd mums vēl ir ļoti daudz laika, ļoti daudz laika apsiet grozījumus, izsvērt viedokļus un pēc beigās nonākt pie vienošanās par šo ļoti svarīgo jautājumu. Paldies, Grostets kundzei, saka priekšstādās, un tālāk Šnelhārta kungs uz divām minūtēm. Priekšstādātāji, dāmas un kungi, komisāra kungs ja konsultāciju sākumā es uzstādīju jautājumu, mums tiešām vajag regulu par jauna veida pārtiku. Mums jau nepietiek dažādu veidu regulu un noteikumu pārtiks jomā. Jā, es uzskatu, mums vajag šādu regulu. Un īpaši tieši tāpēc, ka mūsu kopējais mērķis ir samazināt kopējo birokrātiju. Un tieši tāpēc otrā lasījuma piedāvāto regulu es tomēr vērtēju kritiski. Ja mēs runājam par jauna veida noteikumu izstrādāšanu, tad mums tiešām vajadzētu to attiecināt tikai uz jauna veida pārtiks produktiem, tikai uz jauna veida pārtiks produktiem. Jo šajā otrā lasījumā mēs esam noraidījuši visus šos grozījumus, kas ir tad pārsteigums, ja mēs atkal no jauna pārceļam visus grozījumus no pirmā lasījuma. Ja jūs tiešām gribat, lai šis uh, regulas priekšlikums būtu iespējami visaptarošs, nu tad man neatliek nekas cits kā balsot pret. Uh, Mēs uzskatām, ka līdzinējo grozījumu, kas jau bija noraidīti tagad no jauna iekļaušana, nav nekādā veidā uh, apsveicama, jo mēs tikai mulsinām uh, mūsu iedzīvotājus ar šādu dīvainu politisko procedūru. Mm, par pašām nanotehnoloģijām mēs redzam, ka mēs gribam sargāt patērētājus, bet mēs uh, neret jau pagātnē esam pieļaujuši šādas kļūdas. Mēs nedrīkstam arī kādā ziņā vēstāties pret zinātnisko progresu. Uh, Un mēs redzam, ka Vācijas eh, attiecīgā iestāde jau ir arī nākus klējā zinām paziņojumu par nanotehnoloģijām, nanodaļām, ka tās būtu kaitīgas, bet es gribētu zināt, no kurienes viņam šāda informācija un kādiem pamatu viņi var tādas lietas teikt. Mums īstenībā ir daudz vēl jāpēt nanotehnoloģijas un nanovielu, bet mēs redzam, kāds milzīgs iespējas pavērt tieši šo nanotehnoloģiju izmantošanu, tās mums arī turpmāk jāturpina attīstīt. Par klonētājiem dzīvniekiem, dāmas un kungi, uh, Es gribu jums visiem atgādināt, ka Lisabonas līgums skaidri norāda, ka mums ir obligāts pienākums aizsargāt dzīvnieku labklājību, labpiedošanu labturību. Un uh, mēs gribam arī norādīt, ka tas ir spēkā, un paldies, ka komisija ir atgādinājusi un ir gatava nāk klājā ar jaunu priekšlikumu šajā jautājumā. Es ar lielu nepacietību to gaidu. Paldies! Paldies, ka man uzklausījāt! Paldies Šnelhart kungam! Un tālāk Antonescu, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mēs šo regulu pārstāvam tādēļ, lai nodrošinātu augstu līmeņa pārtiks nekatīvumu un patērētāju aizsardzību, un tāpat aizsardzētu vidi un dzīvnieks, ņemot vērā piesardzības principu bet pašlaik ir ļoti nopietnas bažas attiecībā uz gaļas, kas iegūt no klonētiem dzīvniekiem nekaitīgumu, jo šie dzīvnieki bieži cieš no dažādām slimībām, un zinātniekiem īsti nav skaidrs, kādēļ ir šādas atšķirības starp uh, dzīvniekiem, kas tiek audzēti tradicionālā veidā un tiem, kas tiek klonēti. Lielākā daļa klonētu organismu nevar izdzīvot un mirst pāragri, un parasti tikai viens no 75 mēģinājumiem ir veiksmīgs un tas rada arī drošības bažas, un uz doto brīdi šāda tehnika ir pārāk bīstama, lai to izmantot attiecībā uz cilvēkiem. Tā ir nopietni ētiski, ētikas jautājumi, un ņemot vērā iespējamās sekas, šāda tehnika izmantošanai mums ir pilnīgi skaidri savs viedoklis jāpauž šajā dokumentā. Ņemot vērā visu šīs bažas un dzīvnieku labturības jautājumus, Mūsuprāt, ir jāuzstāj uz to, ka šajā regulā tiek aizliegt klonēšana. Paldies, Antones kundze, pusotra minūte nākamajam runātājam Fjellner kungam. Priekšsēdētāji, es arī vēlos norādīt, ka bieži vien tas, kas uz manā šķīvjā nav vairs tas tā pati, ko baudīja mani vecāki. Kāpēc tagad ir šāds pārmaiņas notikuši? Viņi, protams, no savas puses sēda kaut ko citu nekā savukārt viņa vecāki. Līdz ar to mēs nevaram vienkārši noliegt to visu, jo lietas vienkārši attīstās, neatkarīgi no tā, kāda ir um, mūsu uztvere. Bet pamat uzdevums ir tiešām, lai mēs nodrošinātu visiem planētas iedzīvotājiem pietiekam daudz pārtikas. Acīm redzot, mani bērni jau arī ēdīs cita veida pārtiku nekā es. Līdz ar to mums ir mm, jāskatās to atvērt, un mēs nedrīkstam vienkārši aizliegt jauna veida pārtiku. Un tāpēc mums jāievēro trīs nozīmīgi principi. Pirmkārt, likumdošanai ir skaidri e, jābalstās uz zinātniskajiem atzinumiem, pētniecību. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam vienkārši uzstādīt jautājumus, vai jums tas personīgi pieņemami, nepieņemami, vai jums ir kaut kāds interesi, kurus jūs aizstāvat vai neaizstāvat. Nē, tikai zinātne. Mums ir jānodrošina, ka mēs atbalstām tehnoloģisko progresu un zinātnes atzinums. Otkārt, ir jānodrošina tas, ka mūsu pārtika ir nekaitīga ka tā nāk par labu. Katrā ziņā patērētāji spējas izmantot tikai tādu pārtiku, un viņi vēlas būt droši, ka pārtika viņiem nāk par labu, nevis kaitāt viņu veselībai. Un tieši tāpēc mums jānodrošina šādas iespējas, lai šāds arguments nenozīmētu jaunu tirzniecības barjeru izveidošanu. Nē, bet mums jānodrošina drošu protektu tirzniecība, kuru es esam uh, arī pārliecināt, ka tie ir labi izmeklēti. Paldies, Fjellner kungam. Un tagad būs otra minūte klāsts kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, godāti kolēģi. Jauna veida pārtiks produkti, nu mēs redzam, ka mums jāstādē jauna noteikumi. Un līdz tekus pārtiks jautājumiem ir patērēta aizsardzība un ētiskie jautājumi un jaunie pārtiks mm, produkti, protams, šos jautājumus atkal aktualizē. Pirmkārt, jautājums jau šodien norādīja vairāk kolēģi, ir jautājums par klonēto dzīvnieku gaļu. Šobrīd Eiropā mēs pilnībā varam nodrošināt prasību pēc gaļas apjomiem, līdz ar to nav nekādas vajadzības vēl iekļaut šajā pārtiks ķēdē klonētos dzīvniekus. Mēs redzam, ka mēs nevaram uzreiz pateikt, ka klonētie dzīvnieki uzreiz ir pārtika kaitīgi, bet mēs nevaram arī izskļaut, uh, izslēgt šādus riskus. Šobrīd nav nekāda veida, dažāda veida precīzi pierādījumi par to, kādas slimības konkrēti klonētie dzīvnieki cieši. Bet mēs redzam vienkārši, ka kopējā tendence ir, kā klonētie dzīvnieki cieši daudz vairāk no dažādu veidu slimībām. Mums vajadzētu tiešām skaidri un precīzi pieņemt politisko lēmumu. Ne viss, ko mēs tiešām varam darīt, arī nāk par labu cilvēcēm. Un nedrīkstam pieļaut klonēto dzīvnieku iekļaušanu pārtiks apritē. Mums jāsniedz precīzi politiskais signāls komisijai un Eiropas iedzīvotājiem. Nākamais svarīgais jautājums ir par nanotehnoloģijām. Augsts patērētu aizsardzības līmenis, tiesiskā drošība, lai nodrošinātu arī šādu kopējo interesi, ir jāpiedāvā horizontālā direktīva ne tikai par jaunajiem pārtiks produktiem, bet arī direktīvas par kontaktmateriāliem, kosmētiku un biocīdiem un lietas, kuras mēs šobrīd izskatām pirmajā lasījumā. Es aicinu komisiju nākt klajā ar šādu horizontālo priekšlikumu. Paldies! Paldies, klāsas kundzei! Un pēdējais runātājs Ronzuli kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! 80 Eiropas pilsoņiem uzskata, ka dzīvnieku klonēšana pārtiks vajadzībām ir ne, nepieņemama, un 6 no 10 apgalvo, ka viņi nekad nēstu pārtiku, kas iegūta šāda darbība rezultātā. Manuprāt, tas skaidri parāda, kāda ir pretestība klonēšanai pārtiks iegūšanas nolūkos. Mēs runājam arī par pārtiks apstrādi, izmantojot gaļu, kas iegūt no klonētiem dzīvniekiem. Un cilvēks saka, ka tas ir izvēles jautājums, bet, bet ja mums ir gaļa vai piena produkti, kas iegūt no šādiem dzīvniekiem, tas varētu radīt grūtības. Un varbūt nākotnē mēs vispār varam iztikt bez dzīvniekiem un visu ražot kādā laboratorijā un mēs neesam pārliecināti, ka dzīvnieku klonēšana pārtiks iegūšanai ir nekaitīga cilvēku dzīvībai, un arī dzīvnieki pārāk bieži cieš šī procesā. Ir fermas, kas ļoti smagi strādā, lai ražotu lielisku produkciju, un tie ir tie cilvēki, kas mums nodrošinās pārtiku un pārtiku Ja mums ir izvēle starp dabu un šādu mākslīgu ražošanu, es domāju, ka šī izvēle ir acīm redzama un saprotama. Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Jūs zinat, ka mēs šeit dodam iespēju izteikties pieciem cilvēkiem, bet ir pieteikušies septiņi. Tāpat jau jūs zinat, ka katram runātājam ir atvēlēta viena minūte, un tādēļ, ņemot to vērā, dod vārdu Kostingas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentei par sagatavoto priekšlikumu. Ir ja tiešām apsveicam, ka šis otrais lasījums par jaunajiem pārtiks produktiem tiešām tagad veidos kopējos noteikumus par jauno pārtiks produktu laišanu tirgu Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs nodrošinām augstu veselības aizsardzības līmeni Es uzskatu, ka ir ievērot arī ētikas um, process, un tas skaidri ir pret klonēto dzīvnieku pārtikas um, gaļas iekļaušanu pārtikas apritēm. Mēs aicinām drīzāk atbalstīt bioloģisko lauksamniecību. Mēs redzam, ka lauksamniecībā šobrīd um, ir jau daudz normas spēkā, kuras tiek arī ievērots un iznots, un tieši pārtiks um, nodrošināma procesā mums arī vajadzētu šos visus noteikumus ļoti aktuāli atkal ievērot. Un klonētāju gaļai nav vietas pārtikas apritē Eiropā. Eiropas parlamentam ir skaidri jāpauž savā attieksme. Paldies, Alaka Dimbaks kundze. Paldies referentei un liels lūgums arī komisijai šodien izteiktu aicinājumu ņemt ļoti nopietni vērā. Mums vajag jaunu regulu par jaunajiem pārtiks produktiem, lai varētu šos pārtiks produktus ļoti droši laist tirgu, un katrā ziņā mums nevajag klonēto gaļu. Vairāku iemeslu dēļ. Eiropas iedzīvotāji patērētāji skaidri noraida šādu klonētu gaļu, un līdz ar to mēs redzam, ka šāda nostāja tiek vien kritizēta kā panikas izraisītāja un pret zinātnisko progresu vērsta, bet tas ir pilnīgi nepieņemami. Ir pilnīgi nepieņemami īstenībā pieļaut šādu klonēto gaļas izmantošanu, un mums jāpauž savas bažas pret klonētas gaļas laišanu tirgu, un līdz ar to mēs izdarām lielu pakalpojumu ne tikai mūsu paratērētājiem, bet arī lauksemniekiem. Paldies! Paldies! Tālāk! Vertmans kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es arī no savas puses gribu izteikties par nanomateriālu izmantošanu pārtiks produktos, jo tas rada lielu nedrošību Eiropas iedzīvotāju vidū. Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde norāda, ka šobrīd zinātniskās atziņas nesniedz pietiekami daudz materiālu un informācijas par nanomateriālu izmantošanu un iespējamām sekām. Tas īpaši ir aktuāls jautājums par šo nanomateriālu tālākam reakcijam cilvēku organismā. Un mēs nedrīkstam tās pieļaut, pirms neesam izvērtējuši visas un iztenojuši riska novērtēšanas procedūras. Un es vēlos arī katrā ziņā arī pateikt savu abrīnu un pateicību referentē. Paldies! Tālāk Mikolašek kungs lūdzu. Uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšētāji Komisāra kungs, es vēlos norādīt uz to, ka ir jāizliedz gaļa, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem un to pēcešiem. Es uzskatu, ka tas nav pieņemami, ņemot vērā pārtikas tirgu, kas norāda uz to, ka pārtikas piegāde Eiropā ir pietiekama un līdz ar to nav nepieciešams iegūt papildus gaļu no klonētiem dzīvniekiem. Un turklāt tas rada arī ļoti būtisks ētisks dabas jautājums. Tāpat vēlos ņemt norādīt uz Eiropas etikas grupas ziņojumu, kas saistīts ar Eiropas pārtiks nekaitīgumu aģentūras ziņojumiem, kas arī saistīts ar dzīvnieku veselības un vidas ietekmes lietām. Un tiek norādīts arī, ka ir nopietni trūkumi zināšanās par dzīvnieku klonēšanu un to pēctečiem. Uz doto brīdi Un kā pēdējais runājas Simis kungs. Paldies, priekšētāji kungs. Šis jautājums par klonētas gaisa aizliekšanu tirgu ir skatīts arī Lisabonas līgumā 109. pantā. Mums ir nepieciešama attiecīgi pētījumi, lai izskatītu ietekmi uz veselību un veselību pārbaudītu, vai necieši iesaistītie dzīvnieki. Vēl ļoti būtiska tēma ir nanomateriāli, kas arī nākotnē būs rūpīgi jāizskata. Tāpat runājot par produktu marķēšanu, lai Eiropas pilsoņi zinātu, kā ir viņu tiesības, viņiem ir jāzina, kas ir iekļauts pārtiks produktos, kurus viņi izmanto. Un tāpat jānodrošina, ka šie produkti ir uh, ražot pieņemamā veidā un tur nav ģēmo. Paldies! Tots kundze lūdzu. Paldies, priekšētāji, komisāra kungs. Es uzskatu, ka klonēti dzīvnieki vai kādu produktu no šādiem dzīvniekiem vai pēctečiem nav izmantojami cilvēku pārtiks produktos. Ir jāņem vērā tas, kā tik galā ar šo jautājumu un lai pagaidu pārējais periodā pārtiks ķēdē nenokļūt produktu no klonētiem dzīvniekiem, un nano produkti tiek paši izmantoti visā pasaulē, un Eiropā mums ir jāizmanto produkti, kas ir droši cilvēkiem, un jāizmanto tehnoloģiju, kas būtu caurskatām visā piegādes ķēdē. Tā ir jābūt nekaitīgai, apstiprinātai un maķētai tā, lai netiktu maldināts patērētājs. Importiem no trešajām valstīm arī ir jāpakļaujas tiem pašiem standartiem, kas noteikti Eiropas Savienībā, un visi produkti ir jāpārbauda, lai nodrošinātu to nekaitīgumu cilvēku veselībai. Raitovas kundze lūdzu. Paldies. Man Žēl, ka nav vienošanās starp padomu un parlamentu par otro lasījumu, jo mēs vēlētos samazināt birokrātijas līmeni, mazāk izmaksu un kopumā, kā jau teicu, mazāk birokrātijas un nepieciešam attiecīgi novērtēšanu veselībai un nekaitīgumam. Pirmajā lasījumā Mums izdevās iekļaut tos viedokļus, kurus ir pauduši eksperti šajā nozarē. Katrā ziņā pārtiks produktu, kuros ir GMO, ir ļoti strīdīgs jautājums. Bet šajā regulā par ģēmo netiek runāts, par to nedrīkst aizmirst. Būs cits likumdošanas akts, kas skatīs šo jautājumu. Un mēs vēlamies arī piebilst, ka klonētgāju naudai no šī priekšlikuma. Nākamais runātājs lūdzu. Jā, paldies. Mums būtu jāsniedz atļaujas uh, gaļēks iegūt no klonētiem dzīvniekiem, bet kāpēc vai tad ir kāds trūkums gaļas piegādē Eiropā? Tā nav. Un šis arguments līdz ar to atkrīt. Un ja jūs sakat patērētājiem, ka viņš var izvēlēties starp klonētu gaļu un neklonētu gaļu, nu, tas jau ir ļoti labi. Bet paskatīsimies uz šiem jaunajiem pārtiks produktiem. Zinātniskā ziņā tas varbūt ir progress, bet jāsaka gan, ka zinātniskam progresam ir nepieciešams laiks, jau ļoti ilgu laiku cilvēkiem vajadzēja saprast, ka sapelējas maize nodošana penicilīnu. Tāda mēs redzam, ka ir nepieciešams ļoti liels laiks, lai iegūtu zinātniskos pierādījumus. Jā, paldies par šo komentāru. Un līdz ar to varam pie punktu brīvā mikrofona procedūrām un tagad došu vārdu komisāram Dalīkungam. Jā, paldies priekšētāji kungs par to, ka ļāvāt man iespēju izteikties, cienējamie deputāti. Es vēlos paust savu atbalstu šādiem principiem. Pirmkārt, aizvietojam centralizēto atļaus sniegšanu ar centralizētu procedūru Eiropas saimnības līmenī. Novērtējumu veiktu EFSA un lēmumu galīgo pieņemtu komisiju. Otrkārt, ieviest procedūru, nosakot gan svarīgākos kritērijus un vadlīnijas ziņojumu no trešajām valstīm, kas nodrošinātu nekārtīgu pārtiku. Treškārt, lai atbalstītu inovācijas, nodrošinot pārtiks nekaitīgumus, ir jāapsver iespēja nodrošināt datu aizsardzību jauniem pārtiks produktiem. Ceturtkārt, nepieciešams zinātnisks definīciju nanomateriāliem, ko varētu viegli pieņemt, lai atspoguļotu zinātnes attīstību. Un šo definīciju jāizstrādā nevis politiķiem, bet zinātniekiem. Piekārt, jāskaidro to, ka visi pārtiks produkti, kuros ir nanomateriāli, ir atsevišķi jāautorizē Eiropas pilsoņiem. Sastkārt, patērētājiem tiesības veikt inform informētu izvēli attiecībā uz produktiem, kuros ir nanomateriāli. Par klonēšanu es esmu dzirdējis parlamenta viedokli, un es pastīšos, vai jauno pārtiku regula ir īstā vieta, kur skatīt dzīvnieku klonēšanas jautājumu, jo tas iet tālāk par šī regulas aptvērumu. Grostet kundze, esmu pārliecināta, ka ziņojums par klonēšanu tiks izstrādāts ļoti kvalitīvi, un tur tiks skatīti visi aspekti pārtikai, kas tiek iegūts no klonētiem dzīvniekiem un to pēctešiem. Un es ceru, ka būs ļoti labs debats starp padomu un parlamentu par šo jautājumu. Un es ceru, ka šajā ziņojumā būs arī piedāvājumi balansētam risinājumam, kas mēģinās kliedēt visu institūciju pažas saskaņā ar mūsu starptautiskajiem nosacījumiem. Paldies, komisārkungs! Šīs debatas beigsim, dodot divas minūtes referents kundzei. Būtu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es paldies saku arī visiem kolēģiem, kas piedalījās arī diskusijās debatēs. Ļoti nožēloju to, ka padomi nepiedalījās, jo uzskat, ka tiešām parlaments ļoti skaidri paud savu kopēju nostāju. Mēs esam pateikuši, ka uzskatām, ka klonētie dzīvnieki nav iekļaujami šajā regulā. Un līdz ar to tas ir ļoti skaidri pateikts. Es, es pat arī nevēlos patērēt klonētu dzīvnieku gaļu, bet es saprotu, ka atsevišķi deputāti un atsevišķas grupas varētu vēlēties arī tomēr atsevišķu regulu, jeb noteikumus par klonētiem dzīvniekiem. Un uzskatu, ka tā arī būtu pareizā procedūra. Un šajā jauno pārtiks produktu regulā tam nav vietas. Tātad šodien mēs arī vēl aktuāli skatījām jautājumu par nanomateriāliem un vēlreiz par klonētajiem dzīvniekiem un to gaļu. Bet gribu norādīt, ka šīs regulas priekšlikums īstenībā ietver daudz plašāks cits jautājums arī. Nanomateriālus mēs redzam, ka tas ir tiešām šobrīd aktuāls jauninājums, kurus visu laiku pēta zinātni. Mēs jau nevēlamies nostāties pret zinātni, bet vēlamies nodrošināt to, ka patērētāji precīzi zina kādu pārtiku viņi patērē, ko viņi ēd, kas ir uz šķīvja un ka tas ir nekaitīgs. Es arī nevēlos tā turpināt šo uh, diskusiju par klonēto dzīvnieku gaļu un nevēlos, ka tas kļūtu par klupšanas akmeni jauno pārtiks produktu regulas pieņemšanai. Un es ceru, ka Eiropā mēs tiešām varēsim nodrošināt tādus produktus, kurus nekādā ziņā mēs nevaram vairs aizkavēt um, uz dažādu veidu um, apsvērumiem, bet tiešām nodrošināt, ka šie visi produkti ir dabiski un pieņemami. Un es esmu pārliecināta, ka rītdien balsošanā mēs sniegsim ļoti precīzu signālu, kā jau iepriekš. Paldies! Gracias, senora Liotārds. Lielas paldies, Liotārds, kundzei saka priekšsēdētājs. Līdz ar to debats par šo ziņojumu ir noslēgušās, un balsojums notiks rīt pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Holger Krāmer ziņojums par rūpnieciskajām emisijām, piesārņojumu integrētu novēršanu un kontroli.